Pan prezident! So good morning, colleagues. If everybody... Labrīt, kolēģi. Aicinu visus ieņemt vietas. Tad mēs varēsim sākt balsošanu. Mums ir daudz uh, jautājumu, pa kuriem jābalso šodien un sākšu ar darbkārtības jautājumu, ar procedūras jautājumu Karim kungs, priekšsēž kungs. Figaro laikrakstā šorīt bija rakstīts, ka žurnālists pagājušajā nedēļā ne tikai Eiropas parlamentā ienaic ar imitētu šaujamierots, bet viņam izdevās arī ļoti uh, eh, tū pieiet uh, princam Čārlsam, kurš ir nākamais Britu uh, valsts vadītājs. Eh, ņemot vērā eh, bāžas par eh, drošību šajā namā, kas turpinās, vai jūs variet mums šodien apliecināt, ka drošības jautājuma pārskatīšana notiek nopietni un šīs prasības, kas no parlamenta ir izteikts par drošības uzlabošanu, būs ne tikai tāda formas pēc, bet tiešām drošība tiks uzlabota. Paldies, Karinkungs! var jūs apliecināt, ka jautājums eh, tiek uztverts ļoti nopietni, par to tiek runāts, cik es zinu, priekšsēdiešu konferencē. Tātad varat būt pārliecināts, ka parlaments pievērš tam lielu uzmanību. Ļoti nopietnas jautājums. Tagad varam sākt ar balsošanu, ņemot vērā aktuālos notikumus. Teksts pār mēdī likumu Ungārā būs jāpārskata, tādēļ ierosina atlikt balsošanu saskaņā ar procedūras noteikumu 177.4. Lēmumu par uh, tālāko rīcību šajā jautājumā un termiņiem tiks pieņemts priekšsēžu konferencē 4. 3. martā. Kas vērts runāt par? Thank you. Neviens nevēlas runāt par. Kas vēlas runāt pret? Tur redz kundzi. Paldies priekšsēd. Tik tiešām, es domāju, ka ņemot vērā aktuālos notikums, tie bija zinām komisāram, bet ne parlamentam. Bet nākas tagad atlikt balsojumu, jo uh, rezolūcijas teksts ir jāpielāgo jaunākai notikuma attīstībai. Tātad tas bija pār. Kas vēlas runāt pret? No. Nobody... Ja neviens, tad eh, mēs balsosim tie, kas ir pār atlikšanu, pār balsojumu atlikšanu par mē, Ungārijas mēdī likumu. Pret. Atturās. Pieņemts. Tātad balsojums par Ungārijas mēdī likumu tiek atlikts. Nākamais ir jautājums par Zaba Bidegaina kunga ziņojumu ES un Korejas brīvās tirdzniecības nolīguma divpusējā drošības klauzula balsosim par tekstu kopumā. 55. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Tagad balsosim par grozīto priekšlikumu, kas pār, kas pret, atturas, pieņemts. Tālāk, 56. grozījums, kas pār, kas pret, atturas, pieņemts. 57. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts Un tagad balsosim par likumdošanas rezolūciju kopumā. Tagad sāksim par personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visiem bija laiks nobalsot? Beidzam balsot. Tā, pieņemts. Apsveicam referentu. Tālāk mēs balsosim par Kalfina kunga ziņojumu par Eiropas investīciju bankai sniegtais ES galvojums pret zaudējumu attiecībā uz aizdevumiem un garantijas projektiem, kurus īstenībā ārpus ES. Balsosim par tekstu kā tādu, bet mums ir vispirms mutiskais grozījums. Lūdzu, Kalfin kungs. Jā, darbie kolēģi, priekšsēdētāji kungs, ņemot vērā to, kas not politika eh, notiek Ziemeļāfrikā un Vidusjūras valstīs. Un jā, ņemot vērā arī migrācijas plūsmu uz Eiropas Savienību, es piedāvāju mutisku grozījumu ar dažiem skaitļiem šajā ziņojumā. Un eh, pirmajā pielikumā jaunie skaitļi B m, mm, apakšpunktā par kaimiņu un partnervalstīm būtu runa par 13 miljoniem. Uh, miljardiem un um, vidusjūras valstīs pār 9 miljardiem 700 uh, miljoniem. Un tālāk, kas attiecās uz otrā panta pirmo paragrāfu, tad būtu runa par 29 miljārdiem 567 miljoni. Paldies, Kalfin kungs, saka priekšsēdētājs, vai kāds iebilst? Es neredzu nevienu, kas iebilst, tāpēc eh, balsosim nomināli par personālu balsojumu par šo pirmo. Pa, sākam, beidzam. Pieņemts. Tagad pāriesim pie piektā grozījuma, kas ir pār pret atturas pieņemts. Tālāk, sastais grozījums, kas par, kas pret, atturas noraidīts. À, ceturtais grozījums, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Tālāk, septītais grozījums, kas par, kas pret atturas noraidīts. Tālāk, otrais grozējums, mēs balsosim ar personālu balsojumu. Sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums, atkal personāla balsojums, sākam balsot. Ja jums ir problēmas ar balsošanas aparātu, mēs aizsūtīsim tehniķi pie jums. Tā tad beidzam balsot. Un tas ir pieņemts. Tālāk balsosim par grozīto priekšlikumu. Kas ir par, kas ir pret, atturas pieņemts. Likuma likumdošanas rezolūcija kā tāda par personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts un apsveicam referentu. Tālāk nākamais eh, ziņojums ir Sturdīkunga ziņojums par brīvās tirdzniecības nolīgumu starp ES un Korejas Republiku. Es redzu, ka mūsu referents gribētu izteikties. Priekšsādātāji, es gribēju tikai pateikties eh, komitejai un ānu referentiem. Uh, um, par kopīgo darbu, jo tas tiešām ir ārkārtīgi svarīgs tirdzniecības nolīgums un uh, ļoti liels sasniegums Eiropas parlamentam, un tā jās ir brīnišķīgas idejas nākotnē. Paldies! Thank you! Lielas paldies! Tad sāksim balsot par šo fantastisko tirdzniecības nolīgumu, mm. tad personāla balsojumu. Sākam balsot! Sākam balsot! Beidzam balsot! Tas ir pieņemts. Apsveicam Sterlīkungu. Tālāk mums ir jābalso par um, rezolūcijas priekšlikumu, kas attiecās uz stāvokli Eģiptē. Mēs sāksim ar dalīto balsojumu par devīto paragrāfu, kas par pret atturas pieņems. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Desmitā eh, paragrāfa daļa, kas pār, kas pret atturs pieņems. Otrā daļa eh, - personāla balsojuma palīdzību, kas sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. paragrāfs, pirmā daļa ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Otrā daļa, kas par, kas pret atturas pieņemts. 15. paragrāfs atkal par pirmo daļu ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Un tas ir pieņemts tālāk otrā daļa, kas ir par, pret, atturas pieņemts. Tagad balsosim par rezolūciju kā tādu, kas par, kas pret atturas pieņemts. Tagad mums ir jābalso par trim rezolūciju priekšlikumiem par uh, Donavas reģionam paredzētās ēst stratēģijas īstenošanu. Pirmais grozījums ir atsaukts, tāpēc mēs balsosim par rezolūciju kā tādu ar personāla balsojumu palīdzību. Sākam balsot. Beidzam balsot. tas ir pieņemts ar pilnīgi neapstrīdamu vairākumu. Tagad mums ir seši rezolūcijas priekšlikumi pār tiesiskumu Krievijā. Balsosim par rezolūciju kā tādu, kas ir pār, kas pret atturas pieņemts. Nākamais mums ir jābalso par rezolūcijas priekšlikumiem uh, par Pasaules bankas stratēģiju enerģijas jomā. Mēs sāksim ar otro paragrāfu. Tas ir dalītais balsojums. Vispirms par pirmo daļu, kas pārpret atturs pieņemts. Otrā daļa, kas prer, kas pret atturs. Man liekas, ka tas ir noraidīts. Nu, labi, ja jūs gribat, tad pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Tagad balsojam par otro daļu. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Tagad mums ir piektais grozījums, kas pār, kas pret, atturas. Man liekas, ka mums atkal ir jāpārbauda elektroniski. Tāpēc sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Tāpēc pāriesim pie otrā grozījuma, kas ir pār, kas ir pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Tāpēc tagad mēs pāriesim pie septītā paragrāfa pirmās daļas dalītais balsojums par pret atturas. Man liekas, ka atkal ir jāpārbauda elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa, kas ir par, kas ir pret atturas arī pieņemts. Tālāk, desmitā paragrāfa, atkal dalītā izbalsojums. Kas par pirmo daļu? Pret. Atturas. Man liekas, ka elektroniski jāpārbauda. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. pieņemts. Tagad pāriesim pie otrās daļas, kas ir par, pret, atturas, pieņemts. Tagad mēs pāriesim pie trešā grozījuma, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 12. paragrāfs atkal divās daļās. Balsojam par pirmo daļu. Pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums, kas ir par pret, attur, pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. tas ir pieņemts. Tagad mums ir jāpāriet pie A apsvērumu atkal divās daļās. Balsojam par pirmo daļu. Pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. C apsvērums, pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Un tagad balsosim par rezolūciju kā tādu, kas ir par, kas ir pret, atturas pieņemts. Apsveicam! Tālāk mums ir jābalso par sešiem rezolūciju priekšlikumiem stratēģija Eiropa 2020. Mums ir jāsāk ar trešo paragrāfu dalītais balsojums. Kas par pirmo daļu? Kas par otru? Vai kas pret? Kas atturas? Pieņems. Tālāk par otro daļu mēs balsosim eh, ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Tālāk mums ir pirmais grozījums, kas ir par, kas ir pret, kas pret atturas pieņemts. Ka, par trešo grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk Bulman kungs ir piedāvājis mutisku grozījumu. Lūdzu, Bulman kungs. Paldies, Rišed. Savas grupas vārdā vēlos ierosināt mutisku grozījumu lai dzimumu vienlīdzību ES 2020. gada uh, stratēģijā stiprinātu. Angļu valodā nolasīšu 10a jauno punktu. Gender equality is a key target to achieve the EU 2020 ambition. Calls therefore on the full participation of women in the labour market and the full inclusion of female workers into vocational training calls also for an agenda to eradicate the existing pay gap between women and men. Tātad dzimumu vienlīdzības aspektu stiprināt. Vai kāds pret? Nav. Nu, tad balsosim par mutisko grozījumu. Par, pret, atturās, pieņemts. Tālāk balsosim par 12. paragrāfu, tad atkal dalītais balsījums. Baltosim par pirmo daļu, kas par, jā, sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts otrā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Nē, vēl nē. Nu, vai tagad visi nobalsojuši? Labi, tad beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Tālāk 13. paragrāfs atkal personāla balsojums. Balsojam par pirmo daļu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, vairāk nekādu sūdzību nebūs, tad beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Tagad par otro daļu lūdzu sākam balsot. Beidzam balsot. arī pieņemts tālāk 20. paragrāfs par pirmiendoļu par personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa arī personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts. Tā, 21. paragrāfs, pirmā daļa, mm, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa, atkal personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts tālāk. 23. paragrāfs, pirmā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Tas pilnīgi skaidri ir pieņemts. Tagad sāksim balsot par otro daļu. Priekšsādātais pārteicās, beidzam balsot, bet nē, jāsaka, sākam balsot. E, es mazliet apjuku, saka priekšsādātais, sākam balsot. Beidzam balsot tagad. Pieņemts. Tagad mums ir otrais grozījums, kas ir par pret atturas pieņemts. 28. paragrāfs, kas par pret atturas pieņemts. Un tagad mēs balsosim par rezolūciju kā tādu, kas ir par, kas ir pret atturas pieņemts. Apsveicam! Tālāk mums ir jābalso par rezolūcijas priekšlikumu, kas attieca, ko sagatavoja Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādņu īstenošana. Sāksim ar ceturto paragrāfu personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts pilnīgi skaidrs acīm redzami. Tālāk, septītais paragrāfs, kas ir par, kas ir pret, atturs pieņemts. Astotais paragrāfs, kas pār, kas pret, atturas pieņemts. 19. paragrāfs divās daļās, kas par pirmo daļu pret atturas pieņemts, otrā daļa pār, pret, atturas pieņemts. Tālāk, eh, reglamenta jautājums. pārna. Atvainojos, bet mana e, eh, balsošanas iekārta, diemžēl, nestrādā, sakrunātājs. Mēs to līdzi atsūtīsim jums tehniķi. The... Tagad balsosim par rezolūciju kā tādu, kas pār, kas pret, atturas, pieņemts. Tagad mēs balsosim par um, Bēreses kundzes ziņojumu dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes. Balsosim par uh, likumdošanas uh, rezolūciju, tas ir personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visiem bija laiks nobalsot? Beidzam balsot. Un tas ir pilnīgi skaidri pieņemts. Tālāk mums ir jābalso par sešiem rezolūciju priekšlikumiem attiecībā uz pārtiks cenu pieaugumu. Sāksim ar piekto grozījumu, ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un tas ir noraidīts. Tālāk sastais grozījums, arī personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. atkal noraidīts. Tālāk astotais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un trešo reizi noraidīts. Tālāk piektais paragrāfs divās daļās. Balsosim par pirmo daļu. Kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts otrā daļa. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Tagad <clears throat> mums ir. Jūs gribat pārbaudīt? Labi, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Balsojam par otro daļu. Piektā paragrāfa otro daļu. Tā tad beidzam balsot. Tas tiešām ir noraidīts, jums ir taisnība. Tagad ķersimies pie devītā grozījuma ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un tas ir noraidīts. Tagad mums atkal ir sastais grozījums divās daļās par pirmo daļu, kas ir par, kas pret, kas saturas pieņemts. Otrā daļa, kas par, kas pret, atturas, noraidīts šoreiz. Tālāk, desmitais paragrāfs arī divās daļās par pirmo daļu, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Par, par otro daļu, kas par, kas pret, atturas. Mēs varētu pārbaudīt elektroniski. Es domāju, ka tas ir pieņemts, bet labāk pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas pilnīgi skaidri pieņemts. Labāk, nākamreiz celiet rokas. Tālāk, 13. paragrāfs divās daļās, kas par pirmo daļu, kas pret, kas atturas pieņemts, par otro daļu, kas par, kas pret atturas pieņemts. Tālāk mums ir arī 11. grozījums, tas ir ar personāla balsojumu palīdzību jābalso, sākam balsot, Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Tālāk mums ir jāskatās desmitais grozījums ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un tas ir noraidīts pilnī, pilnīgi ar četrām balsīm. Tālāk 21. kas pārpret noraidīts. 23. paragrāfs trijās daļās. Kas par pirmo daļu? Kas pret? Kas atturas pieņems? Par otro daļu, kas par? Kas pret? Atturas pieņems. Par trešo daļu, kas par? Kas pret? Atturas. Pārbaudīsim elektroniski, lūdzu, sākam balsot. Mēs balsojam par trešo daļu. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Tālāk. 27. paragrāfs atkal ir dalītais balsojums. Mēs balsosim par pirmo daļu. Pret atturas pieņemts. Par otro daļu, kas par, kas pret atturas pieņemts. Trešā daļa, tas ir ar personālu balsojumu jābalso. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Tālāk mums ir septītais grozījums arī ar personālu balsojumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Tas ir pieņems ar trīs balsu pārsvaru. Šajā gadījumā mums tagad ir jāpāriet pie otrā grozījuma, kas pār, kas pret, atturas, noraidīts. Tālāk, pirmais grozījums, kas pār, kas pret atturas pieņemts. Mēs pāriesim pie trešā grozījuma, kas pār, kas pret. Nav īsti skaidri, man liekas, ka jūs esat noguruši. Lūdzu, balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad pāriesim pie ceturtā grozījuma, kas par, kas pret, atturas noraidīts. D apsvērums mm, par pirmo daļu, kas par, kas pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par, kas pret atturas pieņemts. Tagad mēs balsosim par rezolūciju kā tādu, kas par, kas pret atturas pieņemts. Kolēģi, Tik tālu tas nu būtu par balsošanu. Lielas paldies par sadarbību. Nu, 28 minūtes un 30 sekundes mēs tā precīzi te balsojām. Nu, un tagad mums būs balsošanas skaidrojumi. So, thank you very much. Great. Intake 40 minutes.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 Nā, tagad būs balsojumu skaidrojumi. Sāksim ar Zalbas Bidegaina ziņojumu. Mr. Uh, Mikolāšika kungs, atvainojiet.